ir vajadzīga kohēzija, saskaņotība un nevis fragmentācija. Paldies priekšādātāji. Paldies, saka priekšādātāji. Vakardienas sanāksmes protokols, tāpat arī šodienas sanāksmes protokols tiks iesniegts jūsu apstiprināšanai nākamās sanāksmes sākumā, un ja nebūs nekādu iebildumu, tad tādā gadījumā šo, šīs dienas rezolūcijas nosūtīšu to adresātiem. Līdz ar to Šī sanāksme, šī plenāra sesija tiek, nos, tiek slēgta un sēde ir beigusies. Paldies!